noteikumi ir spēkā kopš 80. gadiem, bet kopš tā laika ir, ir pieņemta pārskatīšanas klausula, bet tā nav īstenot. Pēc jebkurā gadījumā paldies par uzmanību un par jūsu centieniem. Paldies, Belete kungs. Līdz ar to beidzam debats par šo jautājumu un par to balsojums notiks rīt pulksten 12. Our next item on the agenda. Nākošais regarding the revision of EU instrument. Tas nākošais punkts mazo un vidējo uzņēmumu finansiālajiem atbalstam paredzētās instrumentu pārskatīšanas praktiskie aspekti un došu vārdu komisāram Tajānī. Paldies! Parlamenta locekļi. Jautājums kā komisija domā palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem attīstīties. 2020. gada stratēģijā mēs apsolījām pievērsties izaugsmei, balstoties uz inovācijām un zināšanām. Uzņēmēji, kas veido jaunas kompānijas, rada jaunas darba vietas, viņi veido arī izaugsmi. Mums jādara viss, lai palīdzētu šīm kompānijām gūt pieeju finansējumam. Finanšu resursi ir īpaši svarīgi inovāciju gadījumos. Teikšu to vēlreiz, nevar būt izaugsme un konkurence bez inovācijām. Pirmām kārtām starp mūsu priekšlikumiem gribētu uzsvērt svarīgo pētījumu un inovāciju jautājumu. ka mūsu zaļā grāmata par inovāciju finansēšanu, kas tika pieņemta pagājušajā nedēļā, mēs veidojam kopīgus vienkāršus instrumentus, kas uzlabotu sadarbību ar partneriem, garantētu labāku caurskatāmību tirgu. Vienkāršošana, elastīgums būs tie atslēgas vārdi nākotnē. veidojot izaugsmi un atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus. Kopienas finansējuma programmām jābūt pieejamām visām kompānijām, sevišķi tām, kurām ir potenciāls izaugsmei. Lai sasniegtu šo mērķi, esmu pārliecināts, ka instrumenti ir jāizvērš vienā programmā izaugsmei, ņemot vērā to, ko esam iemācījušies līdz šodienai. Īpaši, lai mums būtu nepieciešamā elastība atbilstoši tirgus maiņām nākošajā programmas periodā. Komisija tāpēc vēlas pievērsties finanšu instrumentiem un pāriet no sistēmas, kur nauda tiek dota, uz tādu kā aizdevumu sistēmu kompānijām, tām, kurām ir labs biznesa plāns. Mums ir nepieciešams, lai riska kapitāls esošajās programmās būtu pieejams. Līdz šim tas ir nostrādājis diezgan labi. Esam palīdzējuši simt tūkstošu maziem vidējiem uzņēmumiem līdz programmas beigām. Domājams, būs 300 tūkstoši kompānijas. Gribu arī uzsvērt, ka pirmās riska ieguldījumu paudzes rezultāti bija ļoti labi - 97% tikai 2% no finansējuma tiks sadalīt palīdzēja izaugsmai. Vēl kāds svarīgs jautājums. Sistēmai nevajadzētu būt birokrātiskai. To var atrasināt, veidojot sadarbību ar vietējām bankām. Nav taču jābrauc uz Briseli, lai saņemtu šo naudu. Uh, Un par to mēs esam daudz domājuši. Padome pirms dažām dienām aicināja komisiju izveidot šādu Eiropas līmeņa riska kapitāla sistēmu, un komisija domā, ka tas ir labs risinājums. Mēs saprotam, ka aizdevumu garantiju sistēmas ir palīdzējušas daudzām kompānijām, un komisija ir pārliecināta, ka garantijas ir nepieciešams reģionālā un Eiropas līmenī. Tāpēc mēs veidosim dažādas saistītu instrumentu sistēmu un aicinām dalību valstis, kas nodarbojas ar struktūru fondu sadalījumu, palīdzēt mums. Tas ir tā īsumā par šo finansu programmu, taču vēlētos piebilst, ka starplaikā mēs neesam tikai gulējuši uz lauriem. Esam izveidojuši mazo un vidēju uzņēmumu fórumu, kas uzrauga, novēro to, kā darbojās šie uzņēmumi. Mēs meklējam jaunus risinājumus, labo praksi. Un šajā fórumā mēs apvienosim kredītinstitūcijas un mazos un vidējos uzņēmumus. Skatīsimies, uh, Kā ir ar šo pieeju finansējumam? Mēs runāsim arī par tirgus tālāk attīstību, zinām, ka šeit ir nopietnas progress. Ļoti svarīgi ir arī regulatīvais konteksts. Šeit gribētu pateikties Barņiekungam, kuras ziņojums par vienoto tirgu iekļāva dažādas iniciatīvas, kas padarītu to efektīvāks, ja runāt par riska kapitāla programmām, jo tas ir mūsu kopīgais mērķis veicināt tirgus izaugsmi, konkurences izaugsmi un uzņēmējdarbību Eiropā. Attiecībā uz bankām Bāzels 3 programma, tas ir Banjē kunga, protams, lauciņš, arī sasaista šos jautājumus komisijas priekšlikumi. Pārskatīs mikro un makro iespaidu tā, lai šī programma tiktu kalibrēta tādā veidā, lai tiktu ņemt vērā esošā situāciju un arī visas pasaules situācijas. Domāju, ka budžeta iestādes parlaments un komisija var daudz darīt šī jautājuma risināšanā šajā finanses periodā. Esmu pārliecināts, ka finanšu instrumenti, par kuriem mēs runam, palīdzēs gūt jaunus resursus ieguldījumu jomā, Domāju, ka mēs turpināsim strādāt šajā virzienā. Mūsu priekšlikumi vienmēr tiks virzīti uz izaugsmi mazo un video uzņēmumu attīstībā. Esam pārliecināti, ka darbs, kas tiek darīts tuvākajos mēnešos, lai izietu no krīzes, palīdzēs mums uzlikt Eiropas rūpniecību uz jaunām sliedēm, un mēs veidosim jaunas darba vietas, un risināsim arī sociālos krīzes aspektus. Tas palīdzēs Eiropas ekonomiju attīstīt pēc krīzes periodā. Paldies, paldies komisāram Tajānī. Tagad politisko grupu pārstāvi Bensena kungs. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms eh, liels paldies komisāram Tajanī par eh, viņa teikto. Šodien esam ielikuši šo tematu darba kārtībā, tāpēc, ka tas ir kļuvis vēl nozīmīgāks nekā iepriekš. Ir jānodrošina finansējums MVU Eiropā. Nav nekādu šaubu par to, ka mazie un vidēji uzņēmumi diemžēl nevar iegūt visu sev vajadzīgo finansējumu, un tas ir šķērslis šo uzņēmumu izaugsmēji tas mm, neļauj rasties jauniem uzņēmumiem un ir jāatcerās arī, ka eh, pašreizēja ekonomiskā krīze šo situāciju vēl vairāk sāsina. Eiropā bankas ir ļoti atkarīgas no finansējuma, un savukārt uzņēmumi ir atkarīgi no finansējuma, ko bankas tām var sniegt. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt bāzās trīs regulējumu un ieviest jaunus noteikumus. Tas nozīmē arī to, ka grūtība būs vēl vairāk nodrošināt dalību riska kapitālā maziem uzņēmumiem. Ja bankas nodrošina vajadzīgo finansējumu, tad uzņēmumi, diemžēl, nesaņem visu, visus tiem vajadzīgos līdzekļus. Līdz ar to eh, var pazust arī darba vietas. Eiropai ir vajadzīga labāka konkurētspēja, un tieši tāpēc ir vajadzīgi tādi Eiropas instrumenti, kas nodrošinātu inovācijas un uzņēmumu tālāku attīstību. Es vēlētos aicināt lai mēs vēl spēcīgāk par to iestātos un nodrošinātu vajadzīgos līdzekļus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Programmas nodrošina daudz labāku kārtību, mēs zinām visas šīs programmas, mēs zinām struktūru fondus, mēs zinām arī septīto pamatprogrammu, un tieši tāpēc ir būtiski nodrošināt, lai parlaments tuvāko mēnešu laikā liktu lielu uzsvaru uz šo mērķu sasniegšanu. Paldies! Tagad izteiksies Edītas Hercogas kundze sociāldemokrāta grupas vārdā. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, šodien runāšu savā dzimtajā valodā. Tā, lai mazie un vidēji uzņēmumi mājās saprastu to, ko es saku. Tad, kad mēs sākām darbu, Tad mēs spriedām par trīs mērķiem šajā dokumentu pakā, un tie bija šādi. Nodrošināt, lai MVU varētu iekļūt Eiropas tirgū ar saviem novatoriskajiem produktiem. Otrs mērķis bija ļaut uzņēmumiem samazināt izdevumus, likvidējot birokrātiju. Un mūsu trešais mērķis bija ļaut uzņēmumiem piekļūt finanšu instrumentiem, nodrošināt šo piekļuvi uh, vienkāršāku. Eiropas Savienībā mazie un vidējie uzņēmumi sastāda vienu trešo daļu no IKP. Ja mēs paskatāmies uz šo problēmu no šāda skatījuma, tad ir Jāatcerās, ka šie uzņēmumi nodrošina vienu trešdaļu no Eiropas Savienības budžeta, taču kāda daļa no Eiropas Savienības budžeta tiek dota MVU? Es domāju, ka šī aina nemaz nav spīdoša. Līdz 2010. gada beigām MVU saņēma banku garantijas saskaņā ar CIP programmu. Tas ir ļoti daudz, taču ņemot vērā uzņēmumu skaitu, uh, šie rādītāji nav tik labi. Ir 20 miljoni MVU, līdz ar to šis cipars ir mazs. Tie ir 1,3 miljardi eiro eh, sākuma kapitālā. Ja mēs pārdo, padomājam par šiem 23 miljoniem mazo un vidēju uzņēmumu, tad eh, šī summa īsnībā ir niecīga. Komisāra kungs, situācija ir jāuzlabo. Eiropas Savienībai ir jāsagatavo tāds priekšlikums, kas ļautu izmantot pieejamos instrumentus daudz elastīgākā un efektīvākā veidā. Ja runa par gada pārskatiem, es uzskatu, ka mums vajadzētu aicināt dalību valstis sākt rīkoties un uh, nevis tikai skaisti runāt, sakot, kādās atbalstam VU. Mēs trīs politisko grupu vārdā uzrakstījām jums vēstuli, komisāra kungs, aicinot neaizmirst mazos un vidējos uzņēmumus. Šie uzņēmumi pašlaik ir vissmagākajā situācijā pēc dalībvalstīs ieviestajiem taupības pasākumiem. Tajā pašā laikā šie uzņēmumi rada daudz darba vietu, un mums eh, šos uzņēmumus vajadzētu atbalstīt. Paldies tagad eh, Šmita kungs, Aldi grupas vārdā, arī divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Paldies, komisāra kungs! Es domāju, ka Jums ir pietiekami daudz iemeslu, lai jūs būtu ambiciozi. Pašlaik mēs stājamies pretī ļoti lielam izaicinājumam. Kā jau tika mini, minēts, 23 miljoni no mazajiem vidējiem uzņēmumiem sastāv gandrīz 90% no Eiropas Savienības kopējā uzņēmuma skaita. Ir jāļauj šiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem augt, kļūt lielākiem. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāpiešķir finanšu līdzekļi. To minēja gan iepriekšējie kolēģi, gan arī jūs, komisārkungs. Šies eh, finanšu iespējas pastāv un ir jāizmanto arī jau eksistējošie struktūra fondi. Kā Bensēna kungs teica, atbalsts MVU ir jāstiprina. Šeit eh, parlamentā priekšsēdētāja kungs ir ļoti daudz dažādu noteikumu, kas tiek pieņemti finanšu tirgiem. Daži no tiem ir vajadzīgi, taču daudzi no šiem noteikumiem ir palielinājuši aizdevumu ņemšanas izmaksas MVU. Pieņemot eh, tiesību aktus, mums vajadzētu apzināties, cik šie tiesību akti izmaksās uzņēmumiem. Uh, Tika pieminēti arī bāzās kritēriji. Komisāra kungs, runājot, jūs runājat par vienkāršību, par elastīgumu Eiropas programmās un to, ka mums vajadzētu likvidēt birokrātiju. Tas ir ļoti jauki, bet komisāra kungs, vai jūs eh, liekot roku uz sirds varat apgalvot, ka uh, tas uh, būs tas, ko MBU tiešām domās par Eiropas Savienību, ka Eiropas Savienība rīkojas šādā veidā. Ir jāatcerās, ka ir veseli 20 miljoni MBU Eiropas Savienībā, bet tajā pašā laikā ir tāds pats skaits bezdarbnieku. Ir jāatcerās, ka šīs problēmas rada iztumtību un nabadzību mums un arī komisijai jārīkojas redzamā veidā, tā lai mēs varētu nodrošināt finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo tieši tie rada darba vietas Eiropas Savieniībā. Tagad Černiecka kunga vārds no ECR politiskās grupas. Paldies, priekšsētāji, dāmas un kungi. Mēs runājam par ekonomikas nozari, kurai ir ļoti liela nozīme, jo tieši MVU nodrošina visvairāk darba vietu Eiropas Savienībā, daudz vairāk nekā lielākie uzņēmumi. Lai arī MVU ir mazi uzņēmumi, bieži pat tikai ģimenes uzņēmumi, un tādēļ ir cietuši visvairāk no finanšu krīzes. Turklāt sociālās izmaksas šādas būtiskas sezon, eh, nozares vaināšanai būtu ļoti ievērojamas. Protams, lielie uzņēmumi un rūpniecības lobby ir efektīvāki cīnoties par savām tiesībām, bet nedrīkst aizmirst un ir jāaizsargā mazie un vidējie uzņēmumi. Jo tas nozīmē, ka mēs aizstāvēsim savus pilsoņus un nodokļu maksātājus. Un Eiropas Savienības dalībvalstī nevajadzētu pie visa vainot Eiropas Savienību. Arī pašām valstīm ir jārūpējas par saviem MVU. Piekrītam, ko teica arī Hercogs kundze. Paldies! Morganti kungs EFD grupas vārdā. Go. Signor Presidente, onorevoli kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Pēdējo pāris gadu laikā cīnoties ar finanšu un ekonomisko krīzi ir arvien grūtāk izdzīvot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Viņiem ir arī daudz grūtāk saņemt aizdevumus, un mūsu finanšu plāns līdz 13. gadam ir ar nopietniem trūkumiem. Ir pārāk daudz birokrātijas un mazie uzņēmumi tā rezultātā uh, daudz ko zaudē, tādēļ šie nosacījumi šiem mazākajiem uzņēmumiem ir jāvienkāršo. Mums ir jāizveido vienas vietas lai piekļūtu finansējumam, un mums jāveido jauni finansējuma instrumentu, neprasot pārāk daudz garantiju, un īpaši pievērsties augsto tehnoloģiju vai ļoti inovatīviem uzņēmumiem, lai šie, tie varētu savā jomā efektīvi darboties. Tāpat jānodrošina, ka MVU, kas dod ārkārtīgi daudz darba vietu, varētu saņemt nepieciešamos līdzekļus. Paldies Stojānau kungam pusotru minūti. Paldies, priekšsētāji. Es piekrītu tiem kolēģiem, kas jau teica, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir būtisks balsts mūsu ekonomikā. Tieši Šie uzņēmumi arī visvairāk cieta ekonomiskajā un finanšu krīzē. Tāpat var piekrist Čarnecki kungam, kurš minēja, ka bieži vien šie uzņēmumi ir ģimenes uzņēmumi ļoti mazi, kas nodrošina iztiku atsevišķām ģimenēm. Ja mēs skatāmies uz lielu korporāciju, kur saskarās ar finanšu krīzes sekām, uh, tad jāsaka, ka būtībā tas samazina tikai šīs korporācijas peļņu. Savukārt mazam vai vidējiem uzņēmumam šādos krīzes apstākļos bieži vien uh, pat ir grūti izdzīvot, un attiecīgi šo uzņēmumu darbiniekiem nav no kā pārtikt. Un tādēļ šie grozījumi ir jāizveido ļoti piesardzīgi, jo visu politisko uzskatu politiķu veidotie grozījumi varētu radīt negatīvas sekas. Banku garantijas ar to nepietiktu. Mēs uzskatām, ka ir vairāk jāveic regulējums banku nozarē, panākot, ka tiek vairāk līdzekļi piešķirti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Jo mēs jau nevaram iedomāties, ka mazie un vidēji uzņēmumi var vienādi konkurēt ar lielajiem. Mums ir jānodrošina šādu konkurētspēju viņiem. Paldies, Rūbiga kungs, lūdzu. Ja, recht, herzlichen Dank. Lielas paldies, priekšsēdētāji, godāmais komisāri. Vispirms es vēlētos pateikties Bēncēna kungam, jo eh, tieši CIP programmā ir eh, pīlārs uzņēmē darbībai un finansēšanai šajā jomā arī Jeremija programma un Jasmīna programma un it īpaši Erasmus programma jaunajiem uzņēmumiem ir ļoti nozīmīgas un nodrošina attīstību tirgos. Es vēlētos pateikties Hercogas kundzei, ka viņa runāja par EIB un EIF, par Eiropas investīciju fondu un runāja par uh, to krājumu palielināšanu. Taču es vēlētos tagad vērsties pie tā Jānī kunga, ja runa par 2020. gada mērķiem, tad tur vajadzētu iekļaut 20% paškapitālu MVU. Uh, Bankās mēs eh, to vēlamies nodrošināt. Tas būtu jādara arī MVU, jo abām šajām jomām tas ir ļoti būtiski. Tāpat arī ir jānodrošina uh, neliels nodokļu līmenis. Ir jāatcerās, ka tas, kas tiek eh, saražots, tā nauda, kas tiek iegūta, ir jāiegūda uh, pašu kapitālā. Uh, Nākamais, ko es vēlējos pieminēt, kas man šķiet īpaši nozīmīgi, ir norakstīšanas iespējas. Te ir runa ne tikai par 5000 eiro. Mēs uzskatām, ka līdz pat 5000 eiro vajadzētu paredzēt eh, šajā procedūrā. Tieši tāpēc tas ļautu nodrošināt vajadzīgos nosacījumus riska kapitālam, lai šie uzņēmumi varētu pieteikties kapitālam. Lielas paldies Rūvīgkungam, tagad Kutas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Mums pirmām kārtām vajadzētu domāt un uz šīm pārdomām vajadzētu balstīt Eiropas Savienības principus. Ir jāatcerās, ka MVU rada vienu trešdaļu darba vietu Eiropas Savienībā. Ņemot vērā pašreizējo krīzi, Eh, MBU piekļuve finansējumam ir kļūsi vēl grūtākā. Bankas nav pārāk devīgas. Tieši tāpēc vajadzētu uzlabot MBU piekļuvi finansējumam. Vajadzētu šeit iesaistīt Eiropas investīciju grupas. Pastāv dažādas grūtības informācijas sniegšanā par piekļuvu fondiem. Tāpēc vajadzētu nodrošināt administratīvus atvieglojumus eh, piekļuvēju finansējumam. 2020. gada mērķos vajadzētu iekļaut mērķi nodrošināt lielāku cauradzamību eh, banku dokumentos un informācijas sniegšanā par iespējām iegūt kredītus eh, MVU. Uh, Eiropas investīciju bankai vajadzētu veicināt Eiropas politiku un vajadzētu nodrošināt tehnisko palīdzību gan dalībvalstu, gan vietējā līmenī, lai MVU varētu piekļūt finanšu avotiem. Paldies, tagad dodu vārdu Gardīnī kundzei. Grazie, prezidente, signor komisārio, kolēģi. Edifon... Paldies, priekšsēdētāji komisāri, dārgie kolēģi. Ļoti nozīmīgi ir atbalstīt mazos uzņēmumus Eiropas līmenī ņemot vērā šo uzņēmumu lomu un svaru sociālajā līmenī, kā to vairākas reizes jau mēs dzirdējam atkārtojumu, jo tie ir patiesie ekonomiskās atvesļošanās autori. Vēlos atgādināt, ka starp 2002. un 2009. gadu 27. valstīs, pateicoties izaugsmes fondam, tika izveidot vairāk nekā 9 miljonu jaunu darba vietu. Un tas ir patiesais izaugsmes dzinējspēks. Šobrīd ar izaugsmi, visi MVU ir zaudējuši ļoti daudz darba vietu, un mums ir jādomā par konkrētiem uzdevumiem. E, kuri tādiem instrumentiem, kas dotu iespēju MVU izveidot jaunas darba vietas, tas nozīmē e, sabiedrības kopīgam labumam. Un tas e, viss būtu jāizvirza priekšplānā visiem uzņēmējiem. E, protams, e, pastāv problēmas ar kredītiem. 18% no uzņēmējiem, no MBU ne, nevar piekļūt šiem kredītiem. E, kādreiz tie bija 12% tikai. Un es domāju, ka tas viss ir cieši saistāms ar šo mazās uzņēmējdarbības aktu, kas tiks prezentēts Romā, to darīs komisārs Tajāni nākamajā nedēļā. Es eh, pārstāvu Itālijas reģionu, eh, kas ir piedzīvojis ļoti nozīmīgu izaugsmu, tāpēc, ka kredīti tika iedalīti saprātīgi un varēja sekot MVU attīstībai. Paldies eh, uz pusotru minūti, Etāler kungs. Paldies, priekšsēdētāji komisāri Tajani. Es vēlētos E, piedāvā to, lai Eiropas Savienības politika tad, kad mēs runājam par ekonomikas atveseļošanu, galvenokārt būtu MBU jautājums. Tie rada vairāk nekā 100 miljonu darba vietu kopumā. Kas tad ir vislielākās problēmas? MVU sakarā šodienas Eiropā. Mēs to nedrīkst izlaist no redzes loka apspriežot šo tematu. Pirmkārt, Pietrūkst finanšu disciplīnas. Un notiek kavēšanās ar ilgiem laika periodiem, kad netiek saņemt maksājumi. Eiropas Savienībā mēs esam pieņēmuši jaunus regulējumus šajā jomā, un šobrīd Eh, valstīm ir jākļūt eh, disciplinētākām. Un ir jādomā par attīstību. Un arī vēlos piebilst to, ka daudz uzņēmumu nebūtu saskārušies ar šīm problēmām, ja maksājumi tiktu saņemti. Tāpat arī bankas neīsteno savus uzdevumus, un tāpēc mūsu ekonomikas izaugsme Eiropas Savienībā nav tik eh, augsta, kā tā varētu būt. Savukārt komisijas pasākumi, kur, kurus atbalsta komisārs Tajāni, pirmkārt būtu jāvirza e, MVU interesēs. Pienācis ir laiks īstenot MVU uh, e, ieteikumus. Paldies, Kelī, kungs, nākošais. E, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Labdien, parlament un labdien visiem runājot par tiem jautājumiem, ko mēs pašlaik diskutējam. Runājot par reālo ekonomiku, mēs runājam arī par pakalpojumu direktīvu, par jaunajiem instrumentiem, maziem vidējiem uzņēmumiem. Ir teikts, ka šie uzņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi. Ja katrs šāds uzņēmums radītu vienu jaunu darba vietu, tad mums nebūtu bezdarba. Bet tas, diemžēl, būtu diezgan grūti, ja šie uzņēmumi neseņem kredītus. Uh, un pierādījumi rāda, ka tieši tā tas arī ir. Un it īpaši to varētu teikt par manu valsti. Piemēram, es zinu par gadījumu, kur cilvēks vēlējās saņemt 4000 eiro ar labu naudas plūsmu, šis uzņēmums bija, bet kredītu nepiešķīra. Un neskatoties uz to, ka Eiropas centrālā banka ir kapitalizējusi mūsu bankas, diemžēl šis kredīts netika izsniegts, un tas nebija pietiekoši. Mums ir jāmaina esošā situācija, ka bankas ir pārāk lielas, lai izdarītu kļūdas. Mums ir jānodrošina, ka šiem uzņēmumiem tiek piešķirts kredīts, ka tie tiek atbalstīti, un katrs šāds uzņēmums varētu radīt vismaz vienu jaunu darba vietu. Tādējādi mēs atrisinātu finanšu krīzi. Man liekas, ka tas nav pārāk daudz prasīts. Šodien mēs runājam par jaunajiem finanšu instrumentiem, lai atbalstītu šādus uzņēmumus. Uh, un mēs patiešām daudz varētu šeit sasniegt. Liels paldies! Paldies, Kelīkungs! Tagad mums būs brīvais mikrofons, saka priekšsēdētājs. Es redzu, ka Basesku kundze grib izteikties. Paldies, priekš. Paldies priekšsēdētāji. Atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumiem rāda mums izēju no krīzes. Ļauj uzlabot arī attiecīgos likumdošanas aktus un izpildīt nacionālās un kopienas prioritātes. Es gribēju teikt, ka pašreizējie pasākumi neatceļ visus uh, kavēkļus šo uzņēmumu attīstībā. Tūkstoši šādu uzņēmumu gaida pozitīvus signālus no komisijas. Vēl pozitīvi būtu tas, ka mēs varētu izveidot alternatīvas finanšu avotus. Uh, Mums ir jādara viss, lai šie uzņēmumi varētu vairāk piekļūt kapitāla tirgiem, lai viņiem būtu labākas, eh, labāki finanšu nosacījumi. Mums ir jāatbalsta investīcijas inovatīvās kompānijās. Rumānijas valdība pieņems programmu mikro uzņēmumu attīstības veicināšanai un jauno uzņēmēju atbalstam. Tā ir daļa no valdības pasākuma pakotnes, lai stimulētu biznesa vidi. Tagad Balčītis kungam vārds. Paldies. Komisāra kungs. MBU finansēšana ir joprojām liela problēma, tīpaši saistībā ar esošajiem pasākumiem. Situācija šajā sektorā joprojām ir kritiska, Mēs esam iepazinušies ar Bankwatch ziņojumu, kur tika analizēta kredītu sadale četrās dalībvalstīs, un ziņojums saka, ka līdz šim banku izsniegtie kredīti ir bijuši noderīgi tikai pašām bankām. Šeit mēs runājam par 15 miljardiem eiro, kas izsniegt kredītoks divu gadu laikā naudu no bankām uzņēmumi saņēma, tomēr kredīta nosacījumi ir bijuši pārāk stingri MVU. Šī situācija parāda, ka mums ir nepieciešams daudz rūpīgāk kontrolēt banku sektoru un nepieciešama arī lielāka palīdzība no Eiropas komisijas. Paldies priekšsēdētāji par to, ka ļāvāt man izteikties par šo jautājumu. Mēs šeit runājam par eh, mazo un vidēju uzņēmumu finansiālo atbalstu. Ir skaidrs, ka kredītu pieejamības izmaksas ir vislielākais izaicinājums šāda veida uzņēmumiem visā Eiropā un arī manā valstī. Daudzi uzņēmumi joprojām saskars ar grūtībām, mēģinot piekļūt finansiāli pieejamiem kredītiem no bankām. Un šeit es varu runāt tikai par manu valsti, bet ir skaidrs tas, ka mazie un vidējie uzņēmumi virza ekonomiku uz priekšu. Tas ir privātais sektors, kas rada darba vietas. Mēs šeit parlamentā, padomē, komisijā tikai varam radīt atbilstošus apstākļus, lai veicinātu investīcijas, un tas mums arī jāturpina darīt. Mums ir jānodrošina pietiekoši liela elastība un piekļuva finanšu resursiem. Es šeit tikai gribēju pieskarties komisijas teiktajam, Barozo kunga teiktajam par situāciju Eiropas Savienībā. Viņš teica, ka mēs ietaupīsim ārkārtīgi lielu summu no Eiropas uzņēmumiem. Mums ir jānodrošina, ka šī te nauda patiešām ir pieejama, lai veicinātu ekonomikas attīstību un darba vietu raži, ra, eh, atvainojas radīšanu. Figureido kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija ar daudziem maziem uzņēmumiem ir dramatiska Eiropas Savienībā. Krīze un neoliberālisma politika uh, dziļi ir ietekmējušas um, un skārušas Portugāli, ir ģimenes uzņēmumi, mazie eh, vidēji uzņēmumi visās pilnīgi jomās, rūpniecībā, lauksaimniecībā, eh, kas ir iestīgušas nabadzībām bezdarbā. Tāpat arī problēmas ar eh, lai nokļūtu, piekļūtu kopienas palīdzībai, tīri birokrātiskas banku problēmas, burtiski žņaudz E, ekonomisko attīcību daudzos reģionos un nedod iespēju ekonomiskai izaugsmai. Tāpēc ir nepieciešams veidot tādas politikas, kas atbalsta e, šos e, šīs finanšu sistēmas, lai varētu kredīts būt pie, pieejams MVU. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, Nu, jā, eh, saka, ka mazie vidēji uzņēmumi Eiropā ir um, ekonomikas cinējspēks un lielākais darba devējs. Un arī recesijas laikā viņi neatlaida daudz cilvēku. Bet tajā pašā laikā jau gadu desmitiem šīs firmas apgrūtina liels birokrātiskais sloks un uh, tās tiek maz veicinātas. Uh, Uz papīra nāk viena pēc otras iniciatīvas un tās tiek pieņemtas, bet praksē ir tā, ka Bāzela 2 un Bāzela 3 uh, pieņemšanas rezultātā viņiem praktiski nav pieejas kapitāla. Inovācijas ir absolūti nepieciešams, lai mēs izdzīvotu, bet tam ir vajadzīga nauda un pēstniecība, un tagad nevarēs eh, MVU uh, uh, plašāk iesaistīties, bet tas tieši otrādi ir nepieciešams. Viņiem ir nepieciešama pieeja uh, pētniecībai, finansējumam. Un šie pasākumi, par kuriem diskutējam, tās, tie nevar tikt īstenot, ja nav pietiekam daudz finansējumu. Paldies! Tagad Luans nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, Rumānijas MVU saskars ar šo pašu problēmu, kā citu valstu uzņēmumu krīzes dēļ. Un aspekti attiecībā uz e, piekļuvs palielināšanu MVU finansējumam ar jauniem instrumentiem, it īpaši E, tiem, kas ir veltīti izpētē, attīstība ir ļoti svarīga. Un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, ka mēs varam e, pali, e, celt piekļuvi informācija, informācijas kvalitātei, kā arī kompetentiem pakalpojumiem. Pagājušā gadā Eiropas komisijas pārstāvs sacīja, ka 2011. gadā mums ir nepieciešams izveidot e-apmācību platformu, kura būtu veltīta MVU. Un Tas varētu nodrošināt eh, MVU piekļuvi izpētes attīstības projektiem, kā arī veiksmīgu rezultātu eh, īstenošanu, ieviešanu ar personalizētu informāciju un ar saziņas palīdzību. Tāpat arī tas palīdzēs eh, MVU vadītājiem labāk izprast to, kā labāk eh, var nodrošināt piekļuvi finanšu instrumentiem. Kolīno kungs, priekšsādātāji, dargie kolēģi! Es eh, ļoti augsti vērtēju jūsu uzstāšanos, jo vēl jau vairāk tāpēc, ka jūs uzsvērāt būtisku problēmu, MVU problēmu, kas ir ražošanas modelis un tādējādi arī sociālais modelis. Tas pats eh, ir nozīmīgi runājot par nodarbinātības līmeni. Ekonomiskā eh, krīze varētu būt eh, un ir pārējoša, taču tā ir saistām arī ar globalizācijas procesiem. E, Eiropas uzņēmums 90% eh, gadījumu sastāv no MVU un ir pilnīgi nepieciešams, lai viņi, šie uzņēmumi varētu saņemt labāku informāciju, lai būtu vienkāršāk piekļuvu kredītiem un mazāk birokrātijas, lai Eiropas Savienības resursi būtu vieglāk izmantojumi un, kā jau jūs sacījāt, Eh, savā runā vairāk elastīguma, vairāk piekļūs eh, inovācijas resursiem un eh, ir nepieciešams Eiropas Savienībai mm, veidot jaunas vadlīnijas, kam ir jābūt skaidrākām un pieejamākām, lai informācijas būtu noderīgas mazajiem vidējumam uzņēmumiem. Tāpēc ir jāparedz jauns redzējums maksājuma piešķiršanai. Mazie vidēji uzņēmumi nevar tikai maksāt kamēr banku sistēma savukārt tikai ceļ savu pēļņu. Mums ir jārīkojas tā, lai jaunā Eiropas komisijas programma ņemtu vērā šīs prasības, lai izvairītos no tā, ka stratēģija nebūtu tikai tukša čaula, un lai šajā čaulā būtu ievietot nepieciešami instrumenti. Paldies! So you had one minute on. Jums bija tikai viena minūte, Kalino kungs. Uh, Nākošreiz es vienkārši jums izslēgšu mikrofonu, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Dancils kundzei uz vienu minūti. Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribēju pasvītrot to, ka šķēršļi mazo vidējo uzņēmumu attīstībā nav novērsti. Tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi uzlabot uh, stratēģijas plānus un programmas, ko piedāvā Eiropas komisija. Jo 23 miljonus šādu uzņēmumu Eiropā gaida pozitīvus soļus, piemēram, cīņu pret kavētiem maksājumiem, pieeju profesionālai apmācībai, atbalstu uzņēmēju darbībai, nodokļu politikas uzlabošanai. Mums ir jāatrod iespēja, kā atrisināt krīzi ar MVU palīdzību. Šādu uzņēmumu piekļuvu vienotajam tirgum finanšu instrumentiem jānodrošina ar mazo uzņēmumu aktu, kam būtu jābūt Eiropas prioritātei. Sekierskī kungs, jūs tagad gribējāt izteikties? Lūdzu. Thank you tie nosacījumi, kādi ir eh, veiksmīgai MVU politikai, ir saistīti ar iekšējā tirgus veiksmīgu darbību. Brīva preču aprite bez kādiem šķēršļiem. Tas nozīmē, ka visiem ir pieeja tirgiem, vienlaikus uzņēmumiem jābūt sagatavotiem saskarties ar uh, tādu skarbāku konkurences cīņu. Pētirgumu. Runājot par šo jautājumu, jāsaka, ka ir nepieciešams, lai pret MVU izturētos tieši tāpat tā kā pret citiem uzņēmumiem. Dalībvalsts dažkārt vēlas aizsargāt to pašu uh, uh, rūpniecības, un mēs aizvien, un aizvien runājam par to, cik ļoti nozīmīgs un svarīgs ir Eiropas apmaiņas mehānisms, lai saglabotu iekšējos tirgus, lai uh, izaugsme būtu tāda plašāka un lielāka, lai uzņēmumi justos stabilāk. Mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka MVU nodrošina nodarbināto dzīves standartu. Ļoti bieži tie ir viens ģimenes uzņēmumi. Varbūt, ka viņi vēlāk reaģē uz krīzi, bet tas nenozīmē, ka. Uh, Viņi nesaskaras ar, mm, ar ekonomiskām problēmām, un viņus vajadzētu arī ekonomiski atbalstīt. Šeit patiesi ir nepieciešama pastiprināta atbalsta mehānismu izmantošana no Eiropas puses. Paldies! Paldies tagad komisārs Tajānī, kungs, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka diskusijas šovakar parādīja, kā no kā to redzēt arī rezolūcijas projektā, ka parlaments un komisija darbojas vienā virzienā. Jā, runa iet par to, lai ekonomikas politikas centrā rūpētos par MVU, it īpaši iziet no krīzes, ar kur saskārāmies. Jo MVU ir mūsu ekonomikas, nu, burtiski uh, mugurkauls. Eiropas komisija ļoti intensīvi strādā lai eh, sagatavotu politi, eh, lai politiskus lēmumus pārveidotu konkrētos eh, pasākumos. Ar parlamentu un padomus atbalstu mēs esam pieņēmuši direktīvu par maksājumu kavējumiem. Tas ir ļoti nozīmīgi MVU. Un no mūsu puses īstenosim spiedienas dalībvalstīm, lai šo direktīvu pēc iespējas ātrāk pārņemtu nacionālā uh, likumdošanā. No oktobra dalībvalstīm ir laiks 24 mēneši, proti divi gadi, lai ieviestu to likumdošanas aktos nacionālās no valstīs. Un tas var ļoti palīdzēt MBU uzlabot eh, MBU pieju kredītiem. It īpaši arī tādēļ, ka šie kredīti bieži eh, tiek izmantoti, lai eh, veicinātu inovācijas. Ātri īstenojot šo Direktīva varētu Eiropā ietaupīt miljoniem eiro. 23. februārī eh, šis mazā biznesa akts eh, tātad tiks aktualizēts, to izdarīs komisija. Šeit tiek apkopoti būtiski uh, lēmumi, arī viens pieturs aģentūra un finansējuma jautājumi. Tas ir mūsu uh, aicinājums dalību valstīm. Mēs aicinām visas dalību valsts un vietējās iestādes nosaukt tādu pārstāvi, kas rūpētos par MVU. 16. februārī tikšos ar komisijas pārstāvjiem, lai arī uh, nominētu šādu personu no komisijas puses. Un šī persona būs atbildīga par to, uh, kā tiks īstenots uh, šis uh, mazā biznesa akts, jo MVU komisija ir ļoti nozīmīga, un kā jau es teicu, 23. tas tiks pieņemts komisijā, un dalību valsts tiks aicināts darīt vairāk uh, MVU labā. Protams, ka tas pats jāsaka par pašvaldībām, kurām ir likumdevēja tiesības. Tagad par pieeju kredītiem. <clears throat> Par šo jautājumu bieži tiek runāts, tādēļ arī šī direktīva par maksājumu kavējumiem. Un problēmas, ar kurām saskars MVU, varēs atrisināt tikai tad, kad attiecības starp kredīta devējiem un MVU tiks uzlabotas, bet arī, protams, runa ir arī par Eiropas investīciju banku un tās attiecībām ar MVU. Šeit ir nepieciešama jauna sadarbības pamata, šeit ir jāpārvar dažādas problēmas, kas bija saistītas ar krīzi. Protams, šie 30 miljārdi, kas MVU tika paredzēti šajā, šajā programmā, bija kavēšanās. Un kavēšanās notika arī tādēļ, ka tādi sarežģīti uzdevumi tika pārnesti uz uh, nacionālajiem kredītinstitūtiem. Un pirmajā sēdē, kur finansējuma fórums MVU savu uzmanību veltīja tam, kā, teiksim, līdzekļu uh, sagrupējās un neplūst tālāk uh, nākot no uh, EIB un kādēļ tie nenonāk tik ātri pie MVU. Nākošajā sēdē, uh, kad tiksies uh, EIB, tiks izteikti priekšlikumi, lai atvieglotu MVU situāciju. Un uh, arī pavisam konkrētas lietas pārspieņēja. Piemēr, piemēram, rīča direktīva tika veltīta tam, lai daļai ļoti tehniskie noteikumi tikti uh, arī visās uh, ES oficiālajās valodās iztulkot, un tas ir ļoti nozīmīgs uh, Uh, signāls. MVU uh, viņiem nav uh, jāuzņems tulkošana vai arī tāda ļoti mm, tehniska darba jāveic. Mēs um, izdarījām visu, lai tā varētu tikt labāk ieviest, lai rīču direktīvu varētu labāk ieviest. Un tās arī ir tādas konkrētas lietas, kas ir vērsts uz vienkāršošanu, uz vienkāršošanu, par kuru daudz tika runāts. Mazā biznesa akts uzlabos MVU situāciju, šos ietvarus uh, īstenosim un arī šis uh, konkurētspējas uh, dokuments, ko pieņemam līdz taks rūpniecības politikai. Tas ir spēkā attiecībā uz konkurētspējas attīstību esošās likumdošanas ietvaros. Un katrā gadījumā tas nāks pa labu MVU. Nu, Man jāpasakas arī noteikti Rūbiga kungam par uh, to, ka parlaments mūs atbalstīja. Tad, kad uh, runa gāja par to, ka lielāka finansējuma būs pieejami nākošajā plānošanas uh, periodā, gribu jums teikt, ka piekrīt tam, kas tika teikt šeit, un pats aktīvi strādāšu arī nākotnē pie šī jautājuma. Izmantošu visas iespējas vai skaidri teikt, ka manā skatījumā MVU ir prioritāte. Rūpēšos par to, lai tikt samazināts barjeras eh, administrācijā, lai tikt uzlabota pieeja kredītiem, jo no tā gūst labumu MVU. Un es esmu vienmēr eh, teicis, ka arī rūpniecības komisārs nodarbosies ar šiem jautājumiem. Nu, līdz uh, darbības. Uh, termiņa beigām. MVO atbalsts ir ļoti nozīmīgs manā skatījumā, jo arī ievadvārdos teicu, ka tas uh, ir nepieciešams, jo šeit komisija un parlaments ir absolūti viensprāts un darbojas vienā virzienā. So e Paldies, um, komisāra kungs Smits, līdz ar to beidzam šīs debates. Balsojums notiks uh, trešdien, pulksten 12. Mūsu